publicēts, un š, tā būs cīņa pret visiem šiem toksisko atkritumu nosūtīšanas nelegālajiem gadījumiem. Paldies! Paldies komisāra kungam! Paldies visiem tiem, kas līdz vēlē vakar stundai praktiski līdz uh, pusnaktī ir izturējuši. Nu, diskusijas līdz ar to ir noslēgtas, debats noslēgtas. Um, darbs turpināsies 11. maijā no 9. līdz 12.30 no 15. un nakts plenārsēdē. Darba kārtība ir publicēta un ir atrodama tieši sēdes vietnē. Šodienas sēde ir slēgta. Visiem kolēģiem labu nakti. Paldies!